Cienējamas dāmas un kungi, cienējamās kolēģis un kolēģi. Cienījamie deputāti, šodien tā ir pēdējā darba sanāksme, kuru es vedu kā